el señor presidente. Buenos días, queridas. Esiet sveicināti, dārgie draugi, kolēģi. Mēs sākam uh, mūsu šās dienas sēdi, un mūsu pirmais uh, darba kārtības punkts no rīta ir Deutsche Kunga ziņojums par Eiropas investīciju banku un 2008. gada pārskatu šai bankā. Un pirmkārt mēs dosim vārdu referentam, Tamasam Deutscham, kurš varēs izteikties četras minūtes. Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim! Labdien, priekšsādātāja kungs! Cienītie deputāti! Eiropas investīciju banka tās 2008. gada pārskata ziņojums tika veidots ievērojot tās atbildes, kādas banka tagad ir devusi uz uh, šī brīža krīzi. Bet nu, mēs runājam par daudz ko vairāk nekā par uh, bankas viena gada pārskatu. Es gribu vēlreiz uh, uzsvērt to, ka esam nonākuši līdz noteiktai robežai. No vienas uh, puses Lisabons uh, līgums stājies spēkā, kopš tā brīža ir pagājis pusgads. Uh, No otras puses, finanšu krīzes ietekme, kā arī tie pasākumi, kas eh, tika doti kā atbildi uz šo krīzi. Tas patiesi veido tādu tā kā uh, robežu otrajā 21. gadsimta desmitgadē ir uh, praktiski sācies jauns, uh, jauna ēra Eiropas Savienībai, jauns laiks. Un šajā brīdī tiek uh, formulēts šis ziņojums, mēs analizējam uh, tās atbildes, kādas Eiropas Investīcija banka ir sniegusi uz aktuālajiem izaicinājumiem. Mēs runājam par uh, banku, bet ne tikai par vienu kādu banku, bet gan par visu krīzi kopumā. Un var apgalvot, ka neskaitoties uz uh, sarežģīto situāciju, Eiropas investīcija banka ir uh, strādājusi ļoti labi. Kopš 2008. gada Eiropas investīcija banka ir radusi adekvāts un kompetentas atbildes uz izaicinājumiem kā arī uh, aizdevumu sektorā tā ir varējusi pat uh, vēl paplašināt aktivitātes, īpaši jāpiemina uh, MVU. Banka ir arī veiksmīgi strādājusi, izmantojot visu pieejamo kapacitāti, lai uh, stiprinātu Eiropas Savienības izaugsmas uh, spējas. Lisabonas līgums ir stājies spēkā un līdz ar to Eiropas investīciju banka var atjaunot tās iekšējās uh, struktūras, uh, var stiprināt tās šim mērķim. Bankas uh, vadība 2008. un 2009. gadā ir ievadījusi nepieciešamos soļus. Laika posmā pēc 2014. gada būs aktīvs darbs jāveic, un Eiropas Investīcija Banka aktīvi gatavojas šim darbam. Šis darbs būs saistīts ar makro lēmiem, makro reģioniem, un darbs jau tiek gatavots. Man liekas, ka jāuzsver īpaši arī tas, ka Eiropas investīcija banka ir iesaistījusies jaunu sistēmu un arī Eiropas Savienības stratēģijas 2020. gadam. Tā ir iesaistījusies tādā izpratnē, ka uh, gatavo pasākums un arī aizdevums, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam. Šis uh, ir nozīmīgs jautājums. Uh, EIB to ir sapratusi un jau aktīvi strādā pie uh, šiem pasākumiem. Nozīmīgi ir tas, lai Eiropas Investīcija Banka nākotnē harmoniski darbotos uh, par labu Eiropas uh, Savienības mērķiem. Institucionālās struktūras jāsaskaņo. Uh, un jāsaskaņo arī tās programmas, kuras būs kā prioritāte un kuras atbildīs Eiropas Savienības mērķiem kopumā. Eiropas Investīcija banka pagājuši gadu no Eiropas parlamenta saņēma pilnu atbalstu šai īstenojamai politikai. Un esmu pārliecināts, ka šogad mēs arī varēsim atbalstīt un pozitīvi vērtēt Eiropas investīciju bankas darbību. Paldies par jūsu uzmanību un ar nepacietību gaidu jūsu izteikums. Paldies, Doča kungs, un ar lielu prieku Mēs esam uz savā vidū redzam Filipu Vaistatu Eiropas investīciju bankos eh, prezidentu. Dodam viņam vārdu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, deputāti. Vispirms es vēlētos jums pateikties par šo iespēju uzstāties plenārsēdē. Tā ir tradīcija, kur turpinās kur, un kur tikai sāk pirms dažiem gadiem. Un iesākumā es gribētu pateikties referentam Dočikungam. kungam par viņa ziņojuma lielisko kvalitāti. Un vispirms es gribētu augstu novērtot to, ka Doģkungs un citu komitejas locekļi, Kalfinkungs, Bermenkungs, apmeklēja paši Eiropas investīciju banku, lai uzdotu ļoti konkrētus jautājumus. Un es paužu gandarījumu pār šo lielisko sadarbību ar parlamentu. Patiesībā Eiropas investīcija banka ir vienīgā fi starptautiskā finanšu institūcija, kura atskaitās un ilgtermiņā atskaitās parlamentārā institūcija. Un tas, manuprāt, ir, jā, ir uz tā ir uzteicama lieta. Stiprināšana, dialogu stiprināšana Eiropas parlamentu, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiska, lai dotu iespēju mums īstenot mūsu specifisko misiju, mūsu lomu, kas nozīmē būt bankai, bet ne parastai bankai, bet bankai, kura kalpo Eiropas Savienības politikām. Un um, Kā jau to norādīja Dačkungs, to, ko mēs, tas ir tas, ko mēs mēģinām darīt, reaģējot uz krīzi. Kā, sākot ar 2008. gada septembri pēc Lehman Brothers bankrota, Ekofin padome mums lūdza palielināt mūsu aizdevumu apjomu reāli ekonomikai. Mēs ķērāmies pie darba, reaģējot uz šo padomus uzdevumu. Un es domāju, ka patiesībā mēs varam sacīt, ka esam savas saistības īstenojuši, jo 2009. gadā mūsu aizdevuma apjoms palielinās no 58 līdz 79 miljardiem eiro. Tātad jūs redzat, e, cik lielā mērā tas pieauga. Un tas attiecās pamatā uz trim jomām, kuras parlaments un padomu mums norādīja kā prioritāras. Pirmā joma bija pielikt īpašus pūliņus tām valstīm un reģioniem, kurus krīze bija skārus vissmagāk, un šis palielinājums attiecas lielā mērā uz tā saucamajiem konverģences reģioniem un konkrēti uz atsevišķām valstīm, kuras saskārās ar īpašām grūtībām 2009. gadā. Tas nozīmē, mēs nekad neesam aizdēvuši tik daudz tādām valstīm kā Ungārija, Lietuva, Rumānija. Un tas arī skaidro to, ka šogad mēs pieliksim īpašus pūliņus Grieķijas gadījumā. Pagājušajā nedēļā es apmeklēju Atēnu un ar Grieķijas valdību mēs vienojāmies, ka mēs ievērojami palielināsim mūsu aizdevumu apjomu Grieķijā, kā atbalsta apliecinājumu, lai mēs varētu palīdzēt Grieķijas ekonomikas atvesaļošanai. Mūsu darbības otra joma ir atbalsts MVU mēs palielinājām mūsu aizdevumus bankām, lai tās var turpināt izsniegt aizdevumus MBU ar jaunu produktu, kas dod mums iespēju labāk kontrolēt e, šī produkta izmantošanu un vairāk nekā 12 miljārdus mēs e, aizdevām šajā sakarā bankām pagājušajā attiecīgajā periodā. Un trešā joma ir cīņa pret klimata pārmaiņām. Pagājušajā gadā mēs finansējām aptuveni 17 miljardu apjomā projektus, kas tiešā mērā, sama, tiešā veidā samazina siltumnīcas gāzu izraisošos izvešu apjomu. Tādējādi jūs redzat, ka mēs maksimāli esam mēģinājuši sniegt savu devumu Eiropas ekonomikas atvesļošanai. Protams, darbs ir jāturpina, un es ļoti īsi gribētu ieskicēt trīs lielākos izaicinājumus tuvāko gadu laikā. Pirmais, protams, un arī jūsu referents to pasvītro, tas ir turpināt eh, strādāt Eiropas prioritāšu virzienā. Tas nozīmē, ka mums kā Eiropas Investīcija bankai jāsniedz savus devumus, lai varētu palīdzēt īstenot e, stratēģiju Eiropa 2020. Un jūs zināt, ka komisija ir uzsākusi šo jauno stratēģiju, kur šobrīd tiek apspriest ar padomu un parlamentu, un EIB ir gatavs sniegt savu devumu konkrēti ar finanšu instrumentiem, kas ir inovatīvi, kas dotu iespēju palielināt sviras efektu atsevišķās Eh, Eiropas budžeta sadaļās. Tas nozīmē kopīgs instruments starp komisiju un banku, kuru mēs vēlamies ieviest. Otrais būtiskais izaicinājums mūsu priekšā ir um, Eiropas Investīcija bankas ārējā pieprasījuma atjaunošana. Komisija ir sagatavojusi priekšlikumu, kas pilnībā uh, atbilst eh, Kondesvī vadītās viedo komitejas eh, vadlīnijām, un eh, būtiskākais elements šajā komisijas priekšlikumā ir padarīt sistēmu efektīvāku. Jūs zināt, ka mēs, mums ir garantijas šajā jomā šī mandāta īstenošana, un komisija piedāvā vienkāršot mūsu ārējos mandātus. Tāpat arī komisija ir piedāvājusi Eh, lai tie divi miljārdi, kas atrodas rezervē, varētu tikt izmantot cīņā pret klimatu pārmaiņām. Un tādējādi es nonāku pie trešā izaicinājuma, kur es gribētu īpaši izcelt, kas ir nepieciešamība Eiropas investīciju bankām ar citām institūcijām sniegt savu devumu, lai varētu res respektēt Eiropas Savienības saistības, ka, ko tā uzņēmās Kopenhāgenā. Jūs zināt, ka tās bija būtiskas atbalstīt to, ko mēs saucam, tā saucamo fast track financing ātro finansējumu citiem vārdiem, un Eiropas investīcija banka, kas ir ar ievērojama pieredze šajā jomā, var sniegt būtisku devumu. Un tādējādi mēs piedāvājam izveidot ar citām finanšu institūcijām Eiropas eh, tīklojumu, jeb platformu, kas varētu koordinēt un padarīt efektīvāku eh, projek, eh, efektīvākus projektus attīstības valstīs. Ar Franciju, ar Vāciju jau mēs esam saskārušies ar interesētības izpausmēm. Un mēs varētu tādajādi pabeigt šī instrumenta izveidošanu. Lūk, priekšsēdētāji, lūk, dāmas un kungi, trīs būtiskākie izaicinājumi tuvākajiem mēnešiem un tuvākajiem gadiem. Paldies jums par uzmanību! Paldies, eh, bankas priekšsēdētāji, un tagad vārds komisāram Olirēnam, lai izklāstītu komisijas pozīciju šajā sakrā. Senjor prezidente, Priekšsādātāja kungs, godātie deputāti. Komisijas vārdā gribētu pateikties Deutschkungam par lielisku ziņojumu. Gribētu sveikt arī Filipu Mēštatu šeit um, plenārsēžu zālē un gribu viņam pateikties par tiem pūliņiem, kurus Eiropas Investīcija banka ir īstenojusi, lai cīnītos pret ekonomikas krīzi un atbalstītu Eiropas ekonomikas atvesļošanas plānu ārkārtas apstākļos eh, mēs eh, izteicām arī ārkārtas aicinājumu bankai, un banka uzreiz reaģēja, pātrinot eh, aizdošanas apjomus, un tā kā tai bija ļoti laba slava, tad tā varēja to īstenot, kaut gan bija grūti iegūt naudu tirgu. Un uh, daudz no jomām, kurās Eiropas investīcija banka darbojās, bija arī tās, kuras arī Eiropas parlaments un mēs uzskatām par prioritārām, proti mazie un vidēja uzņēmumi, klimata pārmaiņas un arī investīcijas eh, konverģences reģionos Eiropas Savienībā, kurus eh, jo īpaši smagi ir skārus ekonomikas eh, lejupslīde. Uh, Eiropas Investīcija bankā kopīgā iniciatīvā ar Eirābu un Pasaules banku spēja palielināt savu atbalstu finanšu sektoram eh, centrālās un austruma Eiropas valstīs, kas arī eh, izjūt īpaši smagu situāciju. Eiropas investīcija bankai būs ļoti svarīga loma spēlējama ieviešot Eiropas 2020. gada stratēģiju atbalstot investīcijas infrastruktūrā, zaļajās tehnoloģijās, jauninājumos un MVU. Mēs arī ieliekam pamatus, lai pastiprinātu Eiropas Savienības uh, uh, finansējumu izmantošanu, atbalstot tos ar Eiropas investīciju bankas instrumentiem, un tā skaitā šeit, es domāju, konverģents reģions, kur EIB noteikti var spēlēt būtisku lomu struktūra fondu izmantošanā. Ārlietās eh, esmu priecīgs par vidusposmu pārskatu par EIB ārējo mandātu, un eh, ziņojumā tika konstatēts, ka Eiropas Savienība uh, garantē Eiropas investīciju banku kā efektīvu instrumentu. Ziņojumā, tātad kam tas so ziņojumā uh, tik iekļaut arī vairāki ieteikumi, kā varētu saskaņot uh, labāk EIB ārējās aktivitātes ar Eiropas Savienības politikām un kā veicināt sadarbības starp EIB un ERAB. Uh, balstoties uz parlamenta rezolūciju par EIB un ERAB gada ziņojumiem 2007. gadam. Parlaments eh, aicināja eh, labāk eh, sadarboties abām šīm bankām, un man ir liels prieks redzēt, ka EIB e un ERAB ir sasniegušas vienošanos par sadarbību uh, Uh, valstīs, kurās abas darbojas. Tas uh, radīs pamatu vispārējākam trīspusējam nolīgumam ar komisiju, aizstājot reģionālos nolīgums, kas pastāv šobrīd. Galvenais rezultāts vidusposma pārskatam ir likumdošanas priekšlikums, kuru komisija tikko ir iesniegusi parlamentam un padomēji, lai grozītu EIB mandātu uh, um, atlikušajā laikā līdz tagadējās finanšu perspektīvas beigām. Es uh, domāju, ka tas ir līdzsvarots priekšlikums, kas ņem vērā parlamenta ieteikums un bāžas. Tā mērķis ir uh, pārvirzīt uh, Uh, koncentrēšanos no ārējām jomām uz prioritārajām jomām, kur EIB ļoti labi darbojusies, proti sociāla ekonomiskā infrastruktūra, klimata pārmaiņas un vietējais privātā sektora attīstības moments. Uh, vairāk ja tiek liekts uzsvars uz attīstības uh, aspektiem EIB finansējumā. Priekšsādātāja kungs godātie deputāti. Noslēgumā gribētu teikt, ka mēs gaidām uh, uh, konstruktīvas diskusijas ar jums un arī ar padomi turmākajos mēnešos par šo priekšlikumu. Mēs ceram, ka mēs uh, atkal varēsim panākt vienošanos pirmajā lasījumā, lai varētu nodrošināt uh, juridisko turpināmību uh, šajā ārējā mandātā, lai mēs varētu kopīgi īstenot Eiropas ārpolitikas mērķus. Paldies! Paldies, komisārēna. Un tagad uh, uh, ekon komitejas vārdā uz divām minūtēm uzstāsies uh, kolēģi Anika Djurī. Paldies, priekšstādātāja kungs. Ekon komiteja. Pirmām kārtām atzinumu rakstīju par to, kā EIB atbildēja uz izaicinājumiem. Mūsu atzinums ir ļoti pozitīvs. Eiropas Savienības banka, Eiropas investīciju banka var radīt atbalstu maksājumus un palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem. Un ir ļoti pozitīvi, ka 50 miljārdu vairāk gadā tiks izmantoti aizdevumiem, lai palīdzētu uh, MVU, lai garantētu aizdevumus MVU. Jo mazie un vidējie uzņēmumi rada visvairāk darba vietu. Mūsu prioritātei jābūt vērstai uz to, lai atbalstītu MVU. Eiropas Investīcija bankas bilants ir, darbības bilants ir pozitīva arī tādēļ, ka Pēdējo gadu laikā tā ir viennozīmīgi pievērsusies MVU. Mūsu komiteja uh, vēlas uh, izteikt pāris priekšlikums, uh, lai uh, EIB darbība būtu vēl efektīvāka. Bankai vajadzētu uh, vairāk aizdevums dot uh, to valstu MVU, kurus, kurus skāra uh, smazā, smagāka krīze. Un vajadzētu slēgt uh, līgums ne tikai lielajām bankām, bet arī ar reģionālajām uh, bankām, kas varbūt pat vēl labāk pārzina uh, situāciju. Uh, Mēs domājam, ka ir ļoti būtiski, lai e, ieguvums, e, kas tiek būts e, no finansējuma, kur EIB ir bijis līdzfinansētājs, lai 20% no ieguvumiem tiktu atstāti MBU. Tas nozīmē, ka tas būtu vairāk nekā līdz šim. Kopumā mēs domājam, ka EIB darbība ir bijusi ļoti veiksmīga krīzes laikā. Ir nepieciešama papildus darbība papildus centieni, lai mūsu politikas varētu harmonizēt un turpināt. Paldies, un tagad uz vienu minūti Kādenbachas kundze. Herzliches guten Morgen, Herr. Labrīt! Priekšstādā kungs, komisāra kungs, Regi komitejas vārdā es gribētu pateikties par ziņojumu un pateikties arī referentam. Mēs kā Regi komiteja atzī, atzinīgi vērtējam pašu kapitāla līmeni un to, ka ekonomiskā un sociālā kohēzija un konverģija, kā arī Eiropas Savienības kohēzijas politika ir bijuši pamatmērķi EIB darbībā. Mēs arī ļoti atzinīgi vērtējam 21 miljārdu eiro apmērā izdotos aizdevumus, tie 40, tas ir 41% no uh, aizdevumiem kopumā, ko EIB ir devusi, un šī daļa ir bijusi veltīta, lai sasniegtu konverģences mērķus. Vēl es gribu vērst uzmanību uz to, ka sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga un uh, to stratēģiju bankā izcelt, kas ir vērsta uz MVU atbalstu un uh, efektīvu darbību. Paldies! Un tagad eh, mēs dosim vārdu runātājiem, kuri runās eh, politisko grupu vārdā. Pirmkārt, uz divām minūtēm Tautas partijas grupas vārdā izteiksies Žans Piers Odī. Paldies, priekšsēdētāji! Man pirmie vārdi būs, lai jūs sveiktu eh, prezident, bankas prezidenta Mežstat un vēlos arī paust gandarījumu par sadarbību ar jums. Tāpat arī es gribētu sveikt komisāru un e, darba grupas pārstāvju un pateik, pārstāvs pateikties viņiem par paveikto darbu. Es vēlos sacīt, ka Eiropas investīcija banka ir starpvaldība instruments, tas ir dalībvalstis, kas ir e, <clears throat> šīs bankas dibinātāji, un es gribu pateikties e, Gribu norādīt, cik šis temats ir būtisks. Pirmkārt, tas man ir ļoti nozīmīgs manā sacīs, tāpēc, ka, manuprāt, Eiropas investīcija bankas um, misija ir Eh, starptautiska struktūra, kura netiek pakļauta nacionālajām kontrolas institūcijām, tomēr tā ir viedokomitejas eh, kontrola. Un es gribētu sacīt, ka mūsu iecerētā Eiropas eh, banku uzraudzības iestāde dos iespēju īstenot kontroli funkciju. Tad, kad man tiek norādīts, ka dalībvalstam pretojas, tomēr dalībvalstis nevar uh, ilgā termiņā uzticēt misijas un uh, rīkoties tā, lai investīcija banka strādā tikai viedo padomus uzraudzībā. Tomēr es gribētu norādīt, ka investīcija banka neie, neinvestē pietiekami. Mums ir e, transporta tīkli, ūdens e, apgādes tīkli, energotīkli, kuros mums ir jāinvestē daudz vairāk. Taču eh, tajā pašā laikā investīcija bankai ir jāsaglabā savs trīsā reitings, un tāpēc stratēģija 20, 2020 eh, mūsu mērķis ir vismaz tūkstoši miljārdu investīciju, taču mums ir jābūt investīciju budžetam Eiropas Savienībā sadarbībai. Um, ar EIB, e un es aicinu Eiropas eh, Savienību kļūt par vienu no bankas dibinātājiem tādējādi, tas varētu veidot labāku sinerģiju eh, un sadarbību Eiropas teritorijā. Paldies, Udīkungs, un tālāk eh, sociāldemokrātu grupas vārdā uz vienu minūti Ivans. Mulțumesc. Cred că suntem cu toții de acord că Banca Europeană de Investiții. Priekšsādātāja kungs, mēs visi uh, esam viensprāts uh, attiecībā uz to, ka EIB uh, finansē tādus projektus, kas ir kvalitatīvi, kas ir veiksmīgi. Tādēļ vēlos īpaši pasvītrot to, ka arī krīzes laikā šī banka saglabāja reitingu uh, uh, trīskāršu A. Pašreizējā ekonomiskā situācija Eiropā ir tāda, ka Eiropas investīcija bankai pilnībā jāpārskata tās darbība un misija. Trīs būtiski punkti. Pirmkārt, tie kredīti, kādi tiek piešķirti, tiem jāatbalsta Eiropas Savienības stratēģija 2020. gadam. Nākošais. Kredītiem ir jāatbalsta tādi ilgtermiņa projekti, lai Eiropas Savienības ekonomika atkal varētu veiksmīgi darboties. Un treškārt, EIB jāatbalsta ekonomiskā ietvara veidošana, kas būtu stabilāks un arī spēcīgāks. Paldies! Paldies, kolēģi, no liberāļu vārdās divām ar pusi minūtēm, kolēģis Šmits. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs, Mēštata kungs. Gribētu pateikties referentam par uh, lielisko darbu. Āda grupā mēs gribētu uzteikt arī Eiropas investīciju banku par labi paveikto darbu, jo banka ir gan ātri, gan labi reaģējusi uz finanšu krīzi, tad, kad tā sāka skart valstu ekonomikas. Uh, Un tādējādi mēs spējām tikt galā daudz labāk ar krīzes ietekmi. Mēs šeit runājam par aizdevumu apjomiem, par to, ka tie ir būtiski pieauguši. Es domāju, tas ir ļoti būtiski, lai mēs varētu atgūties no krīzes ietekmes. Un Eiropas investīcija bankai ir spēlējama ļoti svarīga loma MVU atbalstām to var atkārtot un atkārtot, jo tas ir ļoti svarīgi. Tieši pateicoties šiem investīciju uh, pūliņiem, mēs varējām amortizēt krīzes ietekmi. Un, kā jūs zināt, 100 miljonu uh, cilvēku strādā mazajos un vidējos uzņēmumos Eiropā, un uh, pateicoties Eiropas investīciju bankas ilgspējīgai stratēģijai, mēs varam veiksmīgi strādāt. Šeit eh, mēs eh, redzam, ka ir bijuši dažādi projekti. Eh, Transeiropas tīklu laba darbība ir viens no svarīgākajiem mērķiem mūsu uz izaugsmi vērstajās aktivitātēs Eiropas Savienībā priekšsēdētāju. Censties samazināt atšķirības Eiropas Savienības reģionu un valsts starpā arī ir viens Eiropas Savienības mērķis. Uh, Un šeit Eiropas investīcija bankai arī ir būtiska stratēģiska loma šeit. Mums ir arī jācīnās pret uh, krāpšanu. Tas ir ļoti svarīgs uzdevums ALDE, proti liberāļu grupā mēs esam uh, priecīgi, ka Eiropas investīcija banka ir ņēmusi vērā Eiropas parlamenta ieteikumus, uh, kurus esam izteikuši vairāk gadu gaitā, un Eiropas investīcija banka tagad var uh, Eh, būt eh, kā piemērs caurskatāmības jomā citām Eiropas institūcijām. Un eh, runājot par protokolu, mēs redzam, ka arī ļoti labi ir pārstāvētas sievietes Eiropas investīcija bankā, un tas ir arī vadības līmeņos. Uh, tikai 20% uh, darbinieku tomēr ir sievietes Eiropas investīcija bankā, un šo rādītāju noteikti var uzlabot. Tātad uh, tas bija tas, ko es gribēju teikt. Paldies. Šmīta kungs, paldies, un tālāk no zaļajiem Filips Lambērs uz pusotru minūtu. Paldies, kolēģi. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, mēs tātad kungs. Eh, dārgie tautieši, mums ir nepieciešama tāda banka kā jūsējā. Mums ir nepieciešams, ka ba... Eh, mēs nevaram strādāt ar tādu banku, kura strādā pret vispārīgiem interesēm. Mums ir nepieciešams publiskās kreditēšanas instruments un uh, Es domāju, ka, un mēs domājam visi, ka Eiropas investīcija bankai ir jābūt ar pieaugošu nozīmi, bet kāda ir loma jūsuprāt? Pirmkārt, katalizatoru loma. Protams, publiska banka tāda kā jūs, jūs jau nevar nodrošināt uh, Eh, visu tirgus vajadzību apvienošanu. Taču jums ir jābūt katalizatoram mūsu sabiedrības transformācijas procesā, mūsu ekonomikas pārveids procesā, lai varētu rieģēt uz kritiskajiem izaicinājumiem šajā laikā, kas ir mācīties dzīvot mūsu planētas fiziskajās robežās. Šeit ir jāņem vērā klimatiskie jautājumi, resursu izsīšas jautājumi, tāpat arī ņemot vērā pieaugušo sociālās kohēzijas jautājumus gan Eiropas Savienības iekšienē, gan uz planētas kopumā. Jo jūs esat daudz runājuši par e, planētas attīstību. Un šeit es gribētu runāt par dažiem skaitļiem. Tad, kad mēs runājam par finansējumu enerģētikas līmenī, šodien 2000, mēs 2009. gadā redzam, ka Trīs ceturdaļas bija eh, paredzētas 19. gadsimta tehnoloģijām un tikai viena daļa atjaunīgajām. Un varbūt mēs tad, kungs, vajadzētu šīs proporcijas eh, apmainīt vietām, lai trīs ceturdaļas vai pat visa summa tiktu virzīta uz šo pārveidi. Es domāju, ka tādā veidā jūs varat īstenot savu kat katalizatora lomu. Meštāt kungs, jūs vienmēr esat bijis pirmais skolnieks klasē, un es gribētu, lai Eiropas investīcija banka būtu pirmā banka pasaulē. Paldies, kolēģi, un tālāk konservatīvo un reformatoru vārdā uz vienu minūti Čarņēcka kungu. Dziękuję panie przewodniczący. Przede wszystkim podziękowania dla sprawozdawcy. Priekšsēdētāja kungs sākumā grib pateikties. Pateikties mūsu referentam Dodžkungam. Es domāju, ka viņš ir paveicis ļoti, ļoti labu darbu. Un vēl es domāju, ka tie mērķi, kādi ir uh, nosaukti viņa ziņojumā, ir ļoti ambiciozi. Nu, pirmkārt, palielināta aizdevuma apjoma no Eiropas pilsoņu skatījuma puses Eiropas Investīcija banka ir ļoti nozīmīga, jo tā var finansēt un palīdzēt finansēt mazos un vidējos uzņēmumus. Un tādēļ atzinīgi jāvērtē šīs bankas finanšu aktivitātes, jo tas ir ārkārtīgi būtisks, it īpaši krīzes brīdī. Krīze nosaka to, ka MVU sektoram ir īpaši nepieciešams šis finansējums. Uh, uh, nāk no Polijas, un mūsu skatījumā bankai vēl uh, jāatbalsta aktivitātes mūsu reģionā, lai varētu izlīdzināt nevienlīdzīgu līdz šim attīstību. Tai ir uh, arī jāatbalsta visu Eiropas uh, līdzekļu uh, korekcijas lietums. Paldies! Paldies, Černiecka kungs! Un tagad Andrēsena kundze eh, liberāļu apsēdā. E Paldies priekšsādātāji, kad es raugos uz projektiem, kurus finansē e IB. Man pārsteidz, cik daudz ir lielie uzņēmumi iesaistīti un cik maz MVU, kam viņiem it kā vajadzētu pa, eh, pat palīdzēt. Arsenal, Metal um, un citi lielie uzņēmumi šeit tiek iesaistīti. Uh, Un uh, ko tad šādi aizdevumi palīdz Eiropas ekonomikai? Vai tie rada darbvietas? Nē, eksportē darbvietas uz lētākām Eiropas valstīm vai vispār ārpus Eiropas Savienības. Elektroluks ir uh, EIB veiksmes piemērs. Tika aizdoti 250 miljoni, lai veicinātu kapacitātes. Viņi uzra, uzbūvēja jaunas uh, rūpnīcas Rumānijā, Ungārijā un Polijā. Tik līdz uh, Tur tika uzbūvēts rūpnīcas, apvienotajā karalistē tika da zaudēts daudz darba vietas, jo tika pārvietot ražošana. Eiropas investīcija banka spēlē nopietnu lomu Eiropas ekonomikā. Jā, tā eksportē uh, darba vietas un importē bezdarbu. Paldies! Un nākošais runātājs pie uh, grupām nepiedarošu uh, deputātu vārdā Hans Pēters Vatens. Atvainojiet, viņa nav zālē. Tomēr tas ir Melcērkungs. Paldies, priekšsēdētājkungs. Uh, ar prieku konstatēju uh, no gada pārskat, ka Eiropas investīcija banka ātri strādā, lai reaģējot reaktu uz krīzi, īpaši kredītu piešķiršana MVU, tā jāpaliek vienai no prioritātēm arī nākotnē, un tāpat jāpaplašina nākotnē. Jānodrošina, lai kredīti patiesi nonāktu arī uh, pie uzņēmumiem. Attiecībā uz kontroli un pārvaldību es atbalstu Eiropas Banku uzraudzības iestādes izveidošanu. Tai būtu jāstrādā ļoti efektīvi, tai būtu jābūt papildus kompetencei un uh, jādarbojas tā, lai pārbaudītu tās bankas, kas darbojas pārobežu kontekstā. Par mērķiem EIB. Vajadzētu vairāk fokusēt darbību Eiropas iekšienē. Ekonomikas un finanšu krīze vēl turpinās, un tā aktīva darbība ir nepieciešama. Jānovērš interešu konfliktu ar Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku. Paldies! Paldies, Macerkungs, un ar šo uzstāšanos mēs beidzam uzklausīt eh, eh, grupu pārstāvjus un pārējām pie tiem runātājiem, kuri uzstājas paši savā vārdā, un vispirms uz pusotru minūti Šons Kelijs. Gramāgatūkron, eh, in tīm nesmu kolakaha, tā ir mala priekšsēdētāji, es piekrītu tiem kolēģiem, kuri um, augsti vērtē Eiropas investīciju dar, eh, bankas darbu. Un eh, īpaši darbība, kas ir veikta sadarbībā ar citām bankām, Eiropas investīciju banka, kā jau sacīja, tai atskaitās parlamenta priekšā, un mēs tāpēc varam uz augsti novērtēt tās darbības savlaicīgas un ātras, it sevišķi krīzes apstākļos. Tāpat arī jānorāda šīs bankas atbalsts MVU manā pašā valstī. 300 miljoni tika piešķirti MVU no šīs bankas puses, bet jautājums eh, ir par to, vai ir e, kādas iespējas uzņēmējiem, kuriem ir citur atteikt kredīti, pat ar labiem uzņēmēju darbības krāniem. Īrijā katru dienu ir uzņēmumi, kuri, e, kuri bankrotē, un pat Irish e, Times rakstīja, ka finansējums tiek samazināts par vairākiem desmitiem miljonu. Es gribētu uzdot jautājumu šeit. Eh, privātbankas izmanto tos līdzekļus, kas citādi būtu at atvēlēts MVU, un es gribētu zināt, vai mēs eh, deputāti varam eh, palīdzēt šai sakarā. Paldies, un nākošais runātājs Gājērkungs uz vienu minūti. Godātais eh, priekšsēdētāji Martīnais, godātais eh, Maištata kungs, Rēna kungs, gribētu vispirms pateikties Deutsche kungam par darbu, bet gribētu izmantot arī iespēju, lai parā, pastā, pateiktu, cik svarīga ir Eiropas investīcija banka Eiropā un Eiropas pilsoņiem, un tieši tagad ekonomikas krīzes apstākļos mums vajadzētu spēcīgāk izmantot šo vienreizējo instrumentu. No budžeta kontrolas viedokļa, uh, kurai uh, ir jāvērtē Eiropas programmu efektivitāte, Eiropas uh, investīcija bankā ir augsts reitings un tā to ir pelnījusi. Tā ir uzticama banka, investējot sešās vadlīniju programmās no ten tīkliem līdz pat MVU un klimata pārmaiņām rāda pievienoto vērtību Eiropas pilsoņiem, un tas uh, ir guvis plašu atbalstu Eiropas parlamentā, bet tas nozīmē, ka mums kā parlamentam arī ir jāturpina attīstīt mūsu uzraudzības procedūras, es, piemēram, gribētu norādīt uz investīciju instrumentu. Noslēgumā es gribētu pieminēt vēl vienu punktu, kas manai politiskajai grupai ir īpaši svarīgs un kas vērš tieši pie EIB. Mēs atbalstām, ka EIB savu politiku ir pārstrādājis attiecībā pret ārzonas finanšu centriem, bet mēs gribētu arī pateikt, ka no uh, eh, EIB eh, līdzekļiem nedrīkstētu līdzekļi nokļūt šajās uh, nodokļu paradīzēs, jo tad reitings kristos. Paldies! Paldies, Gajer kungs! Un nākošais runātājs arī uz vienu minūti Gorins kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas investīcija banka ir gan banka, gan institūcija kā banka nedrīkstam aizmirst, ka tā ir finanšu institūcija, un kā institūcija tā nedrīkst aizmirst to, ka tā ir banka. Tā, tā, tā ir, ir jāatbilst um, eh, uz prasībām, kas izvirzīts gan institūcija, gan finansēšanas iestādē. Tomēr es domāju, ka vajadzētu izvairīties no nevajadzīgiem riskiem konkrēti runājot par EIB iesaistīšanos attīstības valstīs. Tāpēc mums ir nepieciešama vienošanās starp ir Eiropas investīcija banka no vienas puses un komisija no otras puses, lai varētu rezervēt starptautiskajiem finansētājiem iespēju eh, iesaistīties šajos finansējumus, lai eh, gan EIB pati var izteikt aizdevumus. Un Eh, šīs eh, bāžas man liek domāt par savulaik Pasaules bankas eh, gadījumu, kad nācās anulēt parādu 50 miljonu apjomā. Un es domāju, ka EIB vajadzētu vēl aizvien strādāt piesardzīgāk, tomēr tajā pašā laikā paplašināt finansējums attīstības valstīs, kur ir ļoti liels potenciāls. Paldies, Gerins Kungs, un tagad uz vienu minūti. Benerabatu. Merci. Euh, Merci, euh, monsieur. Paldies, priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja kungs EIB bankas ziņojuma un um, pārskatā 2008. gadā uh, ir uh, prasība, lai tās mērķi būtu atbilstoši uh, 2020 mērķiem. Tas uh, 3.5 pāns eh, es gribētu uh, citēt to attiecībās ar uh, pasauli, Eiropas uh, Savienību dod ieguldījumu, lai attīstība būtu ilgtermiņā. Tādēļ nav jāatbalsta kodolspēkstacijas Jordānijā. Uh, Jordānijas iestādes koncepta, uh, kontaktējās ar EIB, lai finansētu līdz 2016. gadam kodolspēkstaciju. Es esmu gandrīt par jūsu paziņojumu attiecībā uz to, ka EIB nav atbildējusi šim aicinājumam un domāju, ka jāatbalsta uh, vēja enerģija, saules enerģijas projekti Jordānijā, kas ir nākotnes uh, projekti, jo tā ir atjaunīgā enerģija, nevis citus. Vai uh, at, citas kodolspēkstacijas tiks atbalstīts? Paldies! Paldies, kolēģis Kovaļs, tagad uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētājs. Ukrainas stabilitāte ir visu dalību valstu mērķis Eiropas Savienībā, tāpēc, ka šī valsts ietilpst mūsu galveno partneru sarakstā. Un mēs eh, vērojam krīzi, kāda šobrīd ir Ukrainā, un uh, Ukrainas budžeta stabilitāte uh, lems pār šīs valsts ekonomisko stabilitāti. Mūsu palīdzība Ukrainai ir uh, jo svarīgi būtiskāk tāpēc, jo atbalsts mums būs lielāks, jo vairāk mēs varēsim sagaidīt reformas, kas varētu pārveidot šo valstu par tirgus ekonomiku. Ukrainas krīze nav tikai paša Ukraina krīze, tā ir arī mūsu problēma, un es domāju, ka šodien mēs uh, Eh, saskaramies ar testu, cik lielā mērā mēs varam atbalstīt eh, šo valsti. Es atbalstu makroekonomisko atbalstu Ukrainai, un es domāju, ka ir pienācis laiks sacīt to, ka šai palīdzībai ir jābūt vēl lielākai, jo mūsu prasības eh, arī pret šo valstu varētu būt lielākas nākotnē. Paldies, kolēģi Kovaļi, un tagad uz vienu minūti kolēģis Salā Vrākos. Kas, tā, Paldies, priekšsēdētāja kungs. I, nu, pilnīgi neapšaubām EIB attīstība ir bijusi veiksmīga jau no tās a, radīšanas brīža. It īpaši sasniedzot Eiropas Savienības mērķus un finansējot mazos vidējos uzņēmumus, kas ir uh, nozīmīgākais spēks Eiropas Savienībā. Tas ir arī kodols tiem uzņēmiem, kuri jāsaglabā, un it īpaši tas sakāms par laiku, kad ir krīze, lai saglabātu darba vietas un lai saglabātu arī sociālo um, saskanību. Uh, Zinām, ka Eiropas Savienība šodien cīnās arī ar krīzi, ar krīzi Grieķijā. Nākotnē nezinām, vai tā būs Grieķijas ekonomikas krīze vai kāda cita krīze, varbūt valūtas eh, krīze, varbūt to tāds sauc, bet ja Galileo šodien būtu dzīves, tad viņš neteiktu, ka uh, zeme griežas, bet gan, ka tā milzīgā ātrumā uh, eh, riņķo. Attīstība ir ārprātīgā ātra. Eiropas Savienībai uh, ir jāraugās uz attīstību un jāpiedāvā risinājumi. Mums ir jāveicina ekonomikas politikas integrācija. Tādēļ domāju, ka jums ir tieši tās nepieciešamās zināšanas, eh, kas ļauj jums eh, darboties arī nākotnē un aktīviem būt. Īpaši Olī Rēnam piedāvāja to uh, ievērot. Un īpaši uzsver to, ka jāraugās uz Eiropas reitinga aģentūras uh, izveidi. Šī ideja jāizvērtē. Paldies! Nākošais runātājs Martina Kungs. Jā, paldies. Iepriekšēji runātāji jau norādīja uz EIB nozīmi. Uh, Kanbach runāja par uh, pienesumu sociālajai konverģencei, un es vēlos to politiskā plāksnē skatīt. Esam ļoti norūpējušies par to, ka aizvien vairāk valstis uh, Un attīstība ir tāda, ka ekstrēma labējie aizvien vairāk um, ietekmes iegūst, un tas ir tādēļ, ka nav šīs sociālās konverģences Eiropas Savienībā tādā apmērā, kā mēs gribētu. Un ļoti bieži šie ekstrēma labējie spēki, nu, burtiski tā kā vilki aitasādā parādās viņi. Um, ir ļoti aktīvi. Priekšstādākums zina jūsu politisko iezīmi. Melcerkungs, piemēram, viņš tā ļoti uh, jauki runāja. Uh, un pēkšņi e, viņš politiskam e, pretiniekam uzbruka, e, nosauc mani par psihopātu, un tas ir Hitlera fašismu laika darbības stils. Tā toreiz tika strādāts, jau toreiz politiskie pretinieki tika parādīti kā necilvēki. Vēlos jūs aktīvi rīkoties pret to un vēlos, lai EIB nākotnē vēl caurskatāmāk strādātu. Uh, jo viņu darbība ir uh, palīdzība, lai apkarotu šo uh, fašismu, kas pats ir galva. Paldies! Paldies uz pusotri, vā, uz pusotru minūtu Sofija Okonī. Paldies, priekšsādātāji! Ar šo ziņojumu par 2008. gadu Mēs atzīmējam gada dienu. Jau 50, vairāk nekā 50 gadus Eiropas investīcija bankas eh, palīdz ekonomiski attīstīties mūsu kontinentā. Tā kā Tā ir ilgtermiņa aizdevuma banka Eiropas Savienībā, tā ir izšķirīga loma cīņā pret krīzi, ar kuru mēs saskaramies šodien. Un tādējādi vajadzētu apsveikt kopš 2008. gada šīs bankas parādīto reakciju. EIB ir piešķīrusi 10 miljardus papildu eiro nekā vairāk nekā paredzēts Un pārstāvot ekonkomiteju un reģionālās attīstības komiteju, es īpaši interesējos par EIB atbalstu mazajiem vidējiem uzņēmumiem, un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi turpināt attīstīt tādas iniciatīvas kā Žeremī un citas. Un Uzņēmumiem ir nepieciešama riska kapitāla, garantijas un citi pasākumi, ko piedāvā Žerinī. Manā vēlēšana apgabalā, ko ļoti labi pārzina Žants Piersodī, e, Overņā, šis e, palīdzības mehānisms, kas bija 25 miljoni eiro, kas e, dos iespēju mazajiem uzņēmumiem ieviest inovācijas un e, palīdzēt izkļūt no krīzes. Esmu gandarīta par šo konstruktīvo sadarbību starp e, mūsu pašvaldībai, e IB un citām struktūrām, un mēs atkungs esam pārliecināti, ka jāturpina strādāt šajā virzienā. Paldies, Sokunī kundze, un tālāk uz vienu minūti kolēģis Bērmans. Paldies, priekšsēdētāji Maistēta kungs. Eiropas Savienībā 2008. gadā EIB Uh, ātri un pareizi reaģēja uz finanšu krīzi, palielinot uh, savu kapitālu un gandrīz dubultojot aizdevumu apjomu, un jo īpaši palīdzot MVU, un tomēr ārējā mandātā um, neparādījās tāda tieksme rīkoties precikliski. Eiropas investīcija banka pat samazināja būtiski savus uh, Uh, investīcijas AKK valstīs, Āzijā un Latīņamerikā. Ziņojums parāda, ka attīstības valstīm uh, EIB atbild uz krīzi ir bijusi pārāk lēna. Uh, Un uh, Eiropas investīcija bankai vajadzētu ne tikai investēt attīstības valstīs smagajā infrastruktūrā, bet vajadzētu arī sniegt kapitālu, tad, kad tas ir pie, uh, tad, kad tas trūkst, un uh, atbalstīt tirgus. Un ārējā mandātā EIB vajadzētu noteikt lielākas investīcijas finanšu pakalpojumos, lai nodrošinātu labāku pieeju maziem vidiem uzņēmumiem un uh, pilsoņiem aizdevumiem. Tas novadīs pie ilgspējīgas attīstības šeit un attīstības valstīs. Paldies, kolēģi. Un tagad uz vienu minūti kolēģis Stavra Kakis. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Dargie kolēģi, e, pirms um, es sveicu, lai sveiktu, pirms sveicu kolēģi Meistatu. Un eh, pirms es eh, sāku savu uzstāšanos, es gribētu izteikt eh, savu līdzjūtību trīs upuru ģimenēm, kuri gāja bojā vakar Atēnās manifestāciju laikā. Eiropas Investīcija banka īsteno veiksmīgas darbības, tai ir izdevies Uh, at, uh, pātrināt maksājumus kopš um, krīzes sākuma. Tāpat tā ir arī nozīmīga loma programmās, kas ir paredzēts, lai varētu uzlabot Eiropas Savienības uh, konkurētspēju ar Jaspers un Jeremiju. Eiropas Investīcija banka ir atbalstījusi inovācijas. Eiropas Investīcija bankas loma kļūst aizvien svarīgāka ne E, tikai konverģences mērķos, bet arī, lai varētu īstenot stratēģiju 2020. Ar e, šīs bankas e, izveidoto rīku palīdzību, un es domāju šeit konkrēti par Erēna, par vietējo iniciatīvu enerģijai. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Es e, domāju, ka banka palīdz uzlabot Eiropas e, iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Eiropā ištikusi finansu ir ekonominė krizė. Paldies, priekšsādātāja kungs. Finanšu krīze ir skārusi mūs visus, un atbalsts, ko sniedza EIB MVU, e, tik ļoti augstu novērtēts. 2008. gadā Eiropas investīcija banka sniedza 42% uh, pieaugumu, tātad par 42% palielināja savu aizdevumu apjomu. Krīze turpinās un bezdarbs joprojām pieaug, tāpēc mums vajadzētu nodrošināt, lai Eiropas investīcija banka arī turpmāk sniedz plašu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, palīdzot uh, tiem cīnīties ar pašu kapitālu trūkumu un uh, birokrātijas šķēršļiem. Tas uh, īpaši svarīgi būtu tajās valstīs, kuras krīzes kāra vissmagāk. Es uzskatu arī, ka Eiropas investīcija bankai vajadzētu uh, pievērsties uh, vairāk enerģētikas un transporta infrastruktūras projektiem. Provincijas de Rosa. Paldies arī uz minūtu, Pronces de Rosa. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mums nebūtu Eiropas investīcijas banka, tad mēs tagad eh, steidzīgi censtos tādu izveidot. Es atbalstu priekšlikumu palielināt aizdevumu apjomu un palīdzēt arī attīstības valstīm. Tomēr es domāju, ka mēs eh, šķērdējam šos resursus, neizmantojot to eh, tās ekspertīzi finanšu krīzes ietveros. Mums ir vajadzīgs Eiropas mehānisms finanšu stabilitātei Uh, trasta fonda izveida, kā to piedāvā sociālisti, mēs nodrošinātu, ka valstis, kuras uh, saskars ar spekulantu uzbrukumiem, varētu tikt atbalstītas, neizmantojot uh, nodokļu maksātāju naudu. Un tas skaidri demonstrētu tirgiem, jo īpaši spekulatoriem, ka mēs neļausim, ka kādu dalību valsti iznīcinātu, uh, kā tas šobrīd notiek ar Grieķiju, un kā tas visdrīzāk varētu notikt arī ar citām dalību valstīm un iespējams arī ar manu valsti īriju. Paldies, kolēģi, un pēdējais runātājs šajās debatēs uh, būs Korīna Krecu vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! E, šajā krīzes kontekstā Eiropas Investīcija bankai ir izdevies mainīt savas prioritātes ļoti ātri un strauji, lai piešķirtu kredītu tīpaši MVU uzņēmumiem, kas visvairāk ir eksponēti krīzei un kuriem vislielākās grūtības piekļūt kredītiem. Un ir jāzina, cik lielā mērā banka var nodrošināt atsevišķu projektu līdzfinansējumu jaunajās dalībvalstīs, kurās, kā jūs zināt, ir ļoti lielas grūtības, ir tīpaši MVU līmenī un pašvaldību līmenī, lai varētu nodrošināt pieju Eiropas fondiem Šeit ir runa par valstīm, kuras eh, nespēja vai nevar citā veidā atvesļot savu ekonomiku. Eiropas investīcija banka ir privileģētā pozīcija ekonomikas atvesaļošanai, un es atbalstu ieteikumus, lai Eiropas Savienība kā juridiska persona kļūst par bankas akcionāru labākai sadarbībai. Paldies, Kreicu eh, kundze, un Pirms, eh, eh, pirms mēs turpinām uz eh, pusminūti Melcēra kungam vārds, kur pārtrauc cit, vēl vienu kolēģu uzstāšanās. Priekšsēdētājs 150. pants reglamentā ļauj man izteikt personīgu piezīmi pēc tam, kad deputāts Hans Peters Martins sākumā savā runā izteica pārmetums, smags pārmetums man. Es gribu uzsvert to, ka uh, Deputāts, kura politiskā darbība ir kolēģu denunsēšana, kurš plašsaziņas līdzekļos visu parlamentu un parlamenta darbību un arī ierēģinus kā nespējīgus slinkus raksturo. Tas ir cilvēks, kas ar um, slēptām kamerām, ar burtiski tādām kā spiega metodēm strādā. Es negribu nekādā veidā ar viņu uh, kontaktēties. Uh, un nerunāšu ar viņu ne šodien, ne nākotnē, jo negribu nekādā veidā saistīties ar šādu cilvēku. Es noraidu viņu teikto un uh, gribu teikt un norādīt uz to, ka um, uh, Hans Pertenam Martinam jāatsauc uh, tas, kas, ko viņš ir teikts. Paldies. Paldies, Vilcerkungs. Uh, jūsu sacītais būs šīs sēdes protokolā un tālāk mēs. Uh, E, nonākam pie brīvā mikrofona procedūras, un mums ir pieci kolēģi, kā jau tieši precīzi tas ir norādīts reglamentā, un pirmkārt es došu vārdu Luhanam Pētu uz vienu minūti. Priekšsēdētā kungs, dārgie kolēģi, sākumā gribu atzinīgi vērtot EIB centienus, lai sasniegtu kopienas mērķus. EIB ir nozīmīga loma īpaši krīzes laikā. Tā ir īpaši nozīmīga. Lai sasniegtu konverģentas mērķus, valsts saņem līdzekļus, arī kohezijas fonda līdzekļus. 28 miljonu eiro, aptuveni 41% no kredītiem, kādus EIB piešķir projektiem šai izdevuma kategorijā. Domāju, ka uh, visnabadzīgākajiem reģioniem var palīdzēt veidojot instruktūru, sociālu apmācības, kas atbilst Eiropas kritērijiem šai jomā. Un tādēļ aicinu EIB turpināt tās darbību, lai veicinātu sociālo kohēziju Eiropas Savienībā. Es vēlos uzsvērt šo aktivitāšu nozīmību. Nākošais runātais Džordž Kutas. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas investīcija bankas ir, banka ir ļoti nozīmīgu lomu konverģence Eiropas Savienībā, kas ir būtiski tagad krīzes laikā, kura ir eh, ievērojami ietekmējusi tīpaši publiskos investīcijas. EIB e Darbība krīzes laikā bija strauja. Rumānija ieguva 1,7 miljardu eiro šajā laikā, un tas nozīmē to, cik lielā mērā banka ir iesaistīsies, lai varētu mazināt eh, tagad atšķirības pēc iestājas Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka um, piekļuvu kapitālam MVU varētu būt nozīmīgi, lai varētu stimulēt uh, ekonomiku un cīnīties pret bezdarbu. Un tāpēc būtu ļoti noderīgi izvērtīt šo kredītu gadskārtojo efektivitāti, labākai caurskatāmībai un lai varētu mazināt birokrātiju. Paldies! Un nākošais runātājs Andrukienes kundze. Uh, Paldies, priekšsādātāja Maištēta, komisāra kungs. Mums vajadzētu uh, atzinīgi novērtēt, cik svarīga loma EIB spēlē mūsu ekonomiku atvesaļošanā. Un šajos grūtajos apstākļos mana valsts Lietuva uh, ir viens piemērs. Uh, Eiropas Investīcija banka spēlē būtisku lomu starptautiskajā atbalsta pakotnē, jo īpaši atbalstot ar finansējumu MVU un atjaunīgās enerģijas un transportu. Uh, Un tomēr es gribētu aicināt Eiropas valdības uh, sniegt uh, Eiropas investīcija bankai lielāku aizdošanas kapacitāti mūsu kaimiņiem, jo paši austrumos, kur arī cieš no krīzes ietekmes, un viņiem tiešām ļoti vajadzīgi aizdevumi un investīcijas. Jo īpaši tādos sektoros kā transports, vīde un visbeidzot, kas ir ļoti svarīga enerģētika. Šis sektors ir ļoti svarīgs, eh, ņemot vērā, kādas ir energoinfrastruktūras problēmas. Runātāji tiek pārtraukti. Gžīda kungs nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties tiem, kuri, e, kuri e, pasakās Eiropas Investīcija bankai un bankas prezidentam un arī izteikt savus visus komplimentus referentam Deutschkungam. Manuprāt, ir divi, e, divi būtiski mērķi. Pirmkārt, tā ir attīstība, otrkārt, stabilitāte. Nebūtiski kādā kārtībā tas ir. Eiropas Savienībā un dalībvalstīs It īpaši jārunā par attīstību, kas nodrošina labāko koheziju un konverģenci. Un šeit vēlos pasvītrot to, cik nozīmīgs ir MVU finansējums. Lisabonas eh, stratēģijā bija ļoti norādīts, ka bez reģionālās eh, attīstības mēs, eh, un sadarbības mēs nevaram nodrošināt labāku attīstību. Un tāpat arī mums jārunā par austrumpārterību. Šīs valstis bez EIB atbalsta nevar attīstīties. Paldies, nākošais Rūbikungs runāt. Jā, tankie. Paldies, priekšstādātāja kungs, priekšstādātāja Maištēta kungs. Diskusija par Bāzeli 3. Kā tā ietekmē banku un kāda ietekme būs uz Eiropas investīciju fondu? Vai jūs domājat, ka tā bonitāte, kāda ir nepieciešama, lai ekonomikas krīzes laikā darbotos ar atbalsta uh, uh, projektiem attīstāt, ka tā attīstās labi, jeb ir uh, nepieciešams kāds uzlabojums šajā sektorā? Un kā jūs redzat nākotnē lielāku riska kapitālu šādu krīžu laikā, kādu tagad piedzīvojam, vairāk, teiksim, dot? Es domāju, ka īpaši MVU sarežģītā laikā Eiropas investīcijas fonda atbalsts ir īpaši nozīmīgs, tas ir nepieciešams, tādēļ vēlos šeit eh, Eiropas investīciju bankai īpaši pateikties, paldies, ka sadarbība ar EIF ir tik veiksmīga bijusi un ir piešķirts finansējums gan MVU, gan arī TEN projektiem. Paldies! Paldies, kolēģi! Un ar šo uzstāšanos mēs esam beiguši uzklausīt brīvo mikrofonu un tagad atkal došu vārdu maistat kungam, lai viņš varētu reaģēt uz visu iepriekš sacīto bankas eh, prezidentu. Jums tiek dots tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties visiem runātājiem par viņu paustajiem komentāriem un, protams, Eh, atsevišķi pieminētie jautājumi būtu skatāmi vairāk padziļinātās debatēs, un tagad es varētu sniegt tikai atsevišķus elementus atbildēm. No vienas puses izceļot tos elementus, kas attiec uz mūsu operatīvajām prioritātēm, un otras puses uz jautājumiem, kuri vairāk attiecas uz pārvaldības kontroli. Runājot par mūsu operatīvajām prioritātēm, viena no tām ir piesaistījis vairāk jūsu uzmanību, un tas ir atbalsts MVU to pasvītroja E, Georgija kundze un um, Šmita kungs, un es domāju, ka pilnīgi pareizi viņi pasvitro, cik nozīmīgs ir šis atbalsts MVU. Un kā jūs zināt, bez šābām mēs esam uzsākuši 2008. gadā jaunu produktu aizdevumu MVU, kas varētu palīdzēt labākam. Um, Eh, labāk eh, sakot izmantoto finansējumu un fondu izmantošanai. Un eh, kopš 2008. gada 3. ceturkšņa līdz 2009. gada beigām mēs esam parakstījuši aizdevums par 21 miljārdu, no tiem 16 ir tikuši izsniegti. Un, Eh, pagājušajā gadā ļoti liels procents no šī finansējuma tika izsniegts tieši MVU, tātad es domāju, ka tas jau ir liels solis šajā virzienā, eh, izmantojot Komercbanku starpniecību un arī, kā Gjorī kundze sacīja, izvēloties kā starpniekus ne tikai tradicionālās komercbankas, bet arī reģionālās bankas un krājkases. Mēs esam dažādojuši mūsu starpnieku paleti. Mēs strādājam eh, ciešā sadarbībā ar Eiropas investīciju fondu, kombinētajās operācijās Eiropas investīciju fonds var sniegt eh, garantijas aizdevumu portfelim MVU un Okonī kundze jau e, pieminēja konkrētu piemēru šai dalībai. Un es e, gribu pateikties par atbalstu vārdiem šajā sakarā. Otrā operatīvā prioritāte, kas arī izpelnījās jūsu uzmanību, ir konverģence. Un es varu apstiprināt tikai to, ka Eiropas Investīcija banka vēl vairāk palielina Eh, tā darbības tā saucamajos konverģences reģionos, jo 2009. gadā apjoms mūsu aizdevumiem ir pieaudzis vēl vairāk jaunajās dalībvalstīs eh, nekā vecajās ar eh, apņēmību mazināt uh, uh, atšķirības starp dalībvalstīm, tas atbilst konverģences garam, un šajā kontekstā, kā jau to pasvītroja Kādenbaks kundze, kungs Čarņiecka kungs, ir e, nepieciešama laba sadarbība ar komisiju par struktūru fondu izmantošanu, un vēlos sacīt, ka tā tik tiešām tas ir. Mēs ar komisiju esam vairāk izveidojuši e, kopīgās programmas, jāspērs tehniskai palīdzībai, lai tiek gatavot projektus, kas izmanto struktūru fondus, Žeremi līmenī, kas ir oriģināla ideja, lai varētu pārveidot struktūra fondus pār e, finanšu instrumentu, kas ir tā saucamo revolving raksturu, tā tad var to pašu summu izmantot vairākas reizes, un visbeidzot Jessica, kas ir e, tieši tāda paša struktūra fondu izmantošana pilsētvidas atjaunošanā. Trešā operatīvā prioritāte ir enerģija un cīņa pret klimatu pārmaiņām. Šajā sakarā mēs eh, varēsim detalizētāk apspriest šo jautājumu varbūt, bet es domāju, ka doma ir apsveicama un saskana eh, stratēģija, ar stratēģiju, kas ir uh, pieņemta Eiropas līmenī, lai varētu veicināt eh, ja, atjaunīgo enerģiju izmantošanu, energoefektivitāti. Eh, Lambērkungs eh, pieminēja skaitļus no 2002 līdz 2008 gadam, bet ja jūs redzētu vēlākus skaitļus, tad šī proporcija tik tiešām tiek apvērsta. Mēs Eh, tomēr jau 2009. gadā eh, kriet lielāku summu esam atvēlējuši atjaunīgiem enerģijām, un šīs proporcijas tik tiešām tiek pamazām apvērstas vēl aizvien vairāk finansējot atjaunīgās enerģijas un energoefektivitāti. Un es gribētu pateikties tam runātājam, tas bija Stavrakakis kungs, kurš eh, atsaucās uz programmu Elēna, kas ir kopīga uh, E, programma ar e, komisiju paredzēta energoefektivitātei. Un tagad daži jautājumi vēl aizvien par enerģiju runājot. Benārādā tūkundzē vēlos sacīt, ka mēs respektējam ikvienas dalībvalsts izvēli uh, Eh, eh, attiecībā uz enerģijas izmantošanu, ja tā vēlas izmantot kodola enerģiju, tad ne jau EIB eh, e par to lems, taču Jordānijas gadījumā mēs finansējam tikai atjaunīgās enerģijas. Un tālāk daži jautājumi, kur attiec uz kontrolu un pārvaldību un uzraudzību. Odīkungs. Uh, Viņš eh, zina mūsu pozīciju, mēs esam pilnīgi atvērti, mēs jau lielā mērā tiek eh, kontrolēti no revīzijas palātas puses, no neorga, eh, neatkarīgo struktūru puses, tad, kad ir runa par Eiropas budžeta izmantošanu, no Olaf puses, no ombuda puses. Es domāju, ka mēs esam starptautiska finanšu institūcija, kur tiek visvairāk kontrolēta. Taču Banku uzraudzība arī varētu būt noderīga, un mēs esam atvērti šiem priekšlikumiem. E, teiksim, tie varētu būt ar jaunās banku uh, aut, uh, administrācijas starpniecība. Tālāk, uh, runājot par citiem jautājumiem, mēs uh, par Bāzeli 3 mēs esam tikai konsultāciju etapā. Uh, un gaidām, eh, kad šis etaps tik pabeigts. Tālāk par offshore runājot, Gajerkungam var sacīt, ka tas ir elements, kas ir piesaistījis lielā mērā mūsu uzmanību. Un mēs varbūt varētu detalizētāk stāstīt par jauno politiku, bet mēs vēlamies izvairīties no eh, fiskālas izvairīšanās ar offshore starpniecību. Tālāk vēl viens eh, īpašs punkts, ko pieminēja Šmita kungs. Viņam ir pilnīga taisnība. Mēs eh, esam eh, strādājuši daudz pie līdztiesības starp sievietiem vīriešiem. Eh, ir tiesa, ka e Eiropas investīcija bankas vadošo darbinieku vidū ir stipri maz sieviešu. Mēs esam veikuši darbības, nevarētu koriģēt šo situāciju, taču mēs vēlamies šo šobrīd nepieņemo situāciju neturpināts. Paldies, bankas priekšsēdētāji, un Eh, nākošais runātājs ir komisārs Oli Rēns, lai varētu reaģēt uz runātājs acīm. Arvoisa puhemies, eh, hyvät parlamentin jäsenet. Eh, Priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti, es gribētu pirmkārt jums visiem pateikties par ļoti faktisko un konstruktīvo debatu, kāds mums šeit bija, jo īpaši gribētu pateikties Deutsche kungam par lielisko Eh, ziņojumu. Gribētu pateikt trīs lietas šajā kontekstā. Es pilnībā eh, uzticos tam, ka šīs debatas un šis ziņojums radīs eh, lielisku īzējas punktu nākotnēji. Tagad mēs varam ļoti ātri uh, pieņemt un apstiprināt jauno ārējo mandātu Eiropas Investīciju bankai. Tas ir ļoti būtiski, lai virzīt uz priekšu mūsu ārējos mērķus un arī attiecībā uz attīstības politiku. Turklāt Eiropa, Eiropas investīcija banka ir ļoti būtisks partners sadarbībā ar Eiropas komisiju, jo īpaši attiecībā uz 2020. gada stratēģiju un tās ieviešanu šeit gribētu īpaši minēt ilgspējīgu attīstību un nodarbinātību. Eiropas investīcija banka spēja radīt arī infrastruktūras, lai atbalstītu jauninājumus un MVU. Un uh, šajā sakrā mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas Investīciju banku. Godātie deputāti, mans trešais punkts ir sakojošais. Daudz no jums atsaucās uz krīzi Grieķijā un ļoti pamatot to darīju vakar. Es jau debatēs izteicu nožēlu par uh, to, ka ir bijuši upuri uh, vardarbības uh, demonstrācijās vakar Atēnās. Demokrātija um, ir ļoti būtiska, un mēs nedrīkstam uh, pieļaut vardarbību. Uh, Komisija ļoti aktīvi ir strādājusi, lai stabilizētu Grieķijas ekonomiku. Un uh, mēs plānojam plāša apjoma atbalsta pakotni Grieķijai, un tā tagad ir apstiprināta. Un tās mērķis ir uh, atbalstīt un stabilizēt Grieķijas ekonomiku. Uh, Mēs esam Eiro grupai uh, piedāvājuši, un to mēs piedāvājam pagājuši nedēļ, uh, liela apjoma stabilizācijas pakotne, kuras kopapjoms ir 110 uh, miljārdi eiro. Eiro grupa, kura sastāv no finanšu ministriem, tad pieņēma lēmumu, pamatojoties uz Eiropas centrālās bankas un SVF priekšlikumu. Uh, Šis lēmums nebija vienkāršs, bet tas bija ļoti būtisks un izšķirīgi svarīgs lēmums, kas ir jāpieņem. Tagad ir ļoti svarīgi, lai visi nacionālajie parlamenti eh, ļoti ātri ratificētu šo lēmumu, un es paļaujos arī uz jūsu atbalstu šajā uzdevumā. Šeit nav darīšana tikai ar Grieķiju vienu pašu. Šeit ir runa par visas Eirozonas stabilitāti Tagad ir neliels mežugunsgrāks eh, Grieķijā, un mums ir jāaptur šis ugunsgrēks, lai tas neizplatītos arī uz citām eh, valstīm. Tagad nav laiks eh, populistiskiem izteikumiem, mums ir jārīkojas atbildīgi Un šis varbūt ir vissvarīgākais politiskais eh, un solidaritātes projekts, kāds mums jebkad ir bijis. Rēna kungs, eh, eh, paldies. Un tagad, lai debats noslēgtu, Tomas Deutsch divas minūtes atlikušās. Köszönöm a szót, tisztelt elnök. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, aizstāta kungs. Atļaujiet arī man pateikties par izteiktajām piezīmēm un domām un izteikšu trīs secinājumus. Šis uh, darbs ir uh, bijis uh, garš pirms gadu desmitiem, tika teikts, karam ir nepieciešama nauda, nauda un vēlreiz nauda problēmām un problēmu risinājumiem, kā arī darba vietu radīšanai ir nepieciešama nauda, bet līdz tekus naudai ir nepieciešams arī darba vietas. Ļoti nozīmīgi un pozitīvi ir tas, ka Eiropas investīcija banka jau ilgāku laiku uh, ir mūsu partners jaunu darba vietu radīšanas procesā vai arī darba vietu saglabāšanas procesā. Uh, Manā skatījumā ārkārtīgi nozīmīgi bija tie uh, runātāju uh, teiktie, uh, teiktās domas, kas ir uh, veltīts uz darbietu, radī, kas tika veltīts un kas uzsver darbietu radīšanas nepieciešamību, kā arī runāja par um, bankas um, mandātu. Nozīmīgs ir arī kolēģi teiktais attiecībā uz to nozīmi, kāda jāpiešķir kaimiņu valstu uh, atbalstam. Šeit es runāju par Eiropas Savienības uh, kaimiņu valstīm. Īpaši tika uzsvērtas palīdzības nepieciešamības uh, um, procesi Ukrainai un Balkānu uh, valstīm bieži e, tiek pieminēti e, runās tikai priekšsādātāji un uh, vadītāji, bet Deklainen un Pitokungs m, mm, bija man ļoti nozīmīgi eh, partneri strādājot pie šī ziņojuma. Viņus vēlos īpaši izcelt un vēlos pateikties par visiem tiem kolēģiem, kas izteica savas domas par šo dokumentu. Paldies! Dočkungs, eh, paldies un apsveicam jūs par eh, paveikto darbu pie šī ziņojuma. Un Hans Pēters Mārtiņš tagad ir lūdzis vārdu. Eh, tīri personisku eh, iemeslu. Priekšstādāja kungs, man ir eh, jāatvainojas. Melcer kungs. Melcer kungs reaģēja uz jūsu sacīto un saskaņa 151. pantu jums ir tiesības atbilst. Ši, un šīs E, šīs personiskās viedokļa apmaiņas nevar pārvērsties par galda tenisu pārtiju, e, kura jūs atkāptos no temata. E, jums, Mārtiņa kungs, tiek dota viena minūte, lai izteiktos, un es lūdzu jūs stingri pieturēties pie reglamenta 151. pāntā sacīto, un pēc minūtes pārtraukšu jūsu runāšanu. Incident. Paldies, priekšsētāja kungs. Jā, patiesi. E, ļoti žēl, ka plenāra sēdē ar šiem jautājumiem jānodarbojas. Norādīšu uz to, ka Melcer kungs teica nepatiesību. Jā, proti tā, viņš nosauc man par psihopātu. Jā, pagājuši, kad e, bieži viņš norādīja, ka man jādodas uz psihiatrisko slimnīcu. Tās ir radikālas metodas. E, Štrahi ir uh, nacis manā izpratnē, tā teica sociāldemokrāta vadītājs. Uh, Un tā ir partija, kurā, darbu, ar kuru sadarbojas Melcerkungs, un balstoties uz to, ko mēs aizvien piedzīvojam šeit, šīs atšķirības un šīs diskutīs ne tikai par ekonomisko krīzi, finanšu krīzi, un kā, kā jau tagad runā par naudas, kā tiek runāts, bet arī par bīstamo labēju radikāļu. Um, atgals pacelšanu, un ja jūs, priekšsētājkungs, ar jūsu politisko pagātni eh, sēdāt šeit, eh, šeit eh, zāles malā, tad Ungārija, Austrija būtu tās valsts, kurās jūs redzētu, cik bīstams ir šīs tendences. Paldies! Un ar to debates slēdzam. Balsojums notiks šodien pulksten 11. Un tagad mēs pārējām pie darba kārtības nāk.